Président. Mesdames, Messieurs, Madame la Commissaire. Dāmas un kungi, cienījumā komisārs kundze, atsākam plenārsēdi. Sāksim vispirms ar vakardienas eh, sēdes protokolu, kas ir pieņemts un izplatīts, vai kādam būtu iebildumi. Ja nē, tad mēs uzskatām to par apstiprinātu. Man būtu arī viens paziņojums, esmu saņēmis